ekonomikas un uh, valodu komiteja mums ir pateikusi, ka ir jāveic labojums tekstā, ko parlaments ir pieņēmis. Šis kļūdas labojums ir pieejams.